balss, ir vairākums, uz kurienes liecās, un tas ir tāds, ka e, šie skaitļi ir vēlreiz trūpīgi jāpārskata. Paldies par debatēm, e, novēl visiem gudru prātu e, arī tālākajā budžeta apstiprināšanas procesā. Paldies! Uh, Trupelkundzei līdz ar to kopīgās debats parlamenta budžets ir noslēgtas. Balsojums par Mangaskunga ziņojumu būs uh, uh, rīt un uh, balsojums par uh, Trupelkundas ziņojumu būs šodien pusdienas laikā. Tagad turpināsim darba kārtību. Nākošais punkts ir kopīgās debates eh, Eiropas bēgļu fonds Schengens informācijas sistēma. Tavares eh, kunga ziņojums Eiropas eh, bēgļu fonda izveida laika punktā, laika posmā no 2008. līdz 2013. gadam. Un uh, arī Kaljo kunga ziņojums migrēšana no Schengens informācijas sistēmas SIS 1 plus uz otrās paudzes Schengens informācijas sistēmas SIS 2. Uh, kā arī uh, migrēšana no Schengens informācijas sistēmas SIS-1 plus uz otrās paudzes Schengens informācijas uh, sistēmas SIS-2 un kopējās ES pārvietošanas programmas izveide. Sāksim ar uh, Schengens informācijas sistēmas debatēm. Dodu vārdu. Uh, Koeljo kungam, uh, viņš ir referents, uh, četras minūtes, um, ceru, ka pareizi izrunājos vārdu. Kaliepungs, jūs ļoti eh, labi izrunājāt mani uz uh, vārdu. Priekšsēdētājs kundze. Komisārs kundze. Dargie kolēģi, kā pirmo vēlos atgādināt uz eh, to, ka parlaments jau norādīja, ka bija kavēšanās. 2009. gadā pieņēmām rezolūciju par SIS 2 un arī par HIS eh, eh, informācijas sistēmu. Un jau toreiz parlaments pauda bažas par kavēšanos sākot šo darbību un arī par tehniskajiem jautājumiem runājot, jāsaka, ka bija kavēšanās norādījām uz to, ka SIS divi steidzami jāīsteno. Sistēmai bija jāsāk strādāt 2007. gadā, tagad jau 2010. gads un aizvien vēl nezinām, kad uh, tā pareizi stāsies uh, spēkā. Un tas nākošais jautājums ir, kad tad sāksies uh, šī pāreja? Ir jānodrošina tas, lai sistēma saglabātu savu rīcības spēju varētu strādāt atbilstoši eh, juridiskā instrumenta prasībām. Un šī pārēja no SIS 1 uz SIS 2, kā eh, tā, pā, kā tā notiks, eh, liekas, ka izmēģinājumi ir noslēgti, taču ir arī problēmas un padome lēma, ka vēl 2009. gadā notiks vairāki testi. Uh, Pirmajam testam bija jānotiek janvārī, jo visi eh, notiekumi vēl netika uh, izpildīti. Tātad šis tests tika pārnests un notika 2010. gada janvārī, taču sistēma izrādījās nestabila. Atkārtoti mēģinājumi notika no 4. līdz 5. Eh, martam un arī vēlreiz aprīlī. Uh, Taču testa noteikumi un uh, norise netika uh, absolūti nodrošināta, arī uh, termiņi netika ievērot. Dalība valstis beigu beigās izdarīja, sicin, izdarīja secinājumu, ka neskatoties uz problēmām, testu rezultāti var tikt vērtēti kā veiksmīgi. Vēl tika uzskatīts, ka ir jāizpilda sekojoši notikumi Proti, šis divi eh, jāstrādā korekti, kā arī eh, jauno priekšlikumu kopumu pilnībā jānodrošina un jānodrošina arī tīkla drošības prasības. Bet kādēļ tad ir tik uh, steidzami nepieciešams pieņemt šos noteikumus. Nu, tādēļ, ka šīs pārējas noteikumi vēl nav apstiprināti, un mēs vēl precīzi nezinām šo laiku, šo termiņu, kad, tiks, pār, kad notiks šī pārēja. Bet līdz šī gada jūnijam tam būtu jānotiek. Jo visādi citādi 2008. gada pieņemtie uh, spēkā esības noteikumi noteiks to, ka mandāts izbeigsies. Tātad ir nepieciešams šajā virzienā darboties. Un komisija nav paredzējusi turpinātības klauzulu. Tam būtu jānotiek tagad 2011. gadā, un tas ir mūsu priekšlikums. Bija kavēšanās ar juridisko bāzi, mēs uz to varam atsaukties. Uh, Bet nu jāsaka, ka tehniskajam risinājumam jābalstās uz vislabāko tehnoloģisko iespēju. Ir jābūt arī uh, pārvaldības institūcija, un ja mums jau no paša sākuma būtu izdevies šādi strādāt, tad domāju, ka mūsu darbība būtu veiksmīgāka. Uh, Jāsaka arī, ka parlamentārai kontrolei jātiek nodrošinātai. Mēs esam atbildīgi ne tikai par juridisko bāzi, bet arī par to, ka mums ir e, jāraugās uz Eiropas Savienības e, pieņemto likumdošanas e, nāru pieņemšanu. Kopā ar Alvāro kungu, Latvardas kundzi un citiem mēs lūdzām uh, lai uh, tam nepieciešamais finansējums tiktu uh, rezervē iestādīts un lai revizijas palāta pārbaudītu to. Nākošais runātājs kavējas, jo nevar ierasties uh, vulkāna pelnu izmešu dēļ. Tagad uh, došu uzreiz vārdu Alvāro kungam budžeta komitejas vārdā divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze. SIS 2 tas ir jau gadiem ilgs stāsts par mēģinājumiem un neveiksmiem un atkal mēģinājumiem. Tas līdz šim ir jau maksājis 90 miljonu eiro. Un uh, var teikt, tā ir bijusi izšķērdība daudz vērtējumā. No budžeta eh, vērtējuma es varu katru uh, savu kolēģi uh, Karlos Koeļo centienu tikai un atziņu uh, atbalstīt. Mēs visi cieši strādājam pie šiem jautājumiem, mēs visi vēlamies, lai SIS-2 beidzot sākt labi darboties, bet kaut kad dzīvē arī jāatdzīstas, ja kaut kas nedarbojas un jādomā par alternatīviem risinājumiem. Mēs, kā Eiropas parlaments, neesam gatavi jau tagad eh, eh, mest plint krūmos un atbalstam komisāru Malmstrēm, kas šo sarežģīto mantojumu ir uzņēmsies, eh, kā vien varam. Bet ir jābūt arī skaidram tam, ka mēs to arī esam skaidri pateikuši, ka SIS-2 līdzekļiem ir jātiek iekļautiem rezervē, lai mēs varētu labāk kontrolēt šo līdzekļu izlietojumu, un es personīgi arī gaidu to, ka ir jābūt alternatīvam risinājumam. Ja gadījumā mēs kaut kad konstatēsim, ka tiešām SIS-2 ir izgāzies. Paldies, Alvaro kungam! Paldies, Tavares kungs, nav zālē, tādēļ dodu vārdu uzreiz komisārai Malstrāms kundzei. So Paldies, sākšu ar SIS Un tad mēs atgriezīsimies pie tā Vāras kunga ziņojuma, jeb es varu uzstāties par abiem. Paldies! Paldies! Um, tad cienījamie deputāti, cienījamais kolēģu kungs, Alvaro kungs, paldies par jūsu komentāriem un ļoti konstruktīvo sadarbības veidu, kāds mums ir bijis pie šī ļoti sarežģītā jautājuma, ko es esmu pārmantojusi. Tas tiešām ir grūti, bet esmu gatava ar jums sadarboties, lai pabeigtu šo projektu caurskatāmā veidā. Padome ir apstiprinājums, ka pirmā ceļakmens pārbauda bija veiksmīga un SIS 2 attīstība jāturpina. Likumdošanas priekšlikumi, kas ir iesniegti, ir ar trīs būtiskiem elementiem, kas mainīs projekta attīstību. Pirmkārt, kā Koelija kungs jau teica, pirmais instrumentu termiņš 30. jūnijas šogad ir nereāls un tādēļ tiks mainīts. Tas ļaus SIS2 projektam turpināties, ņemot vērā tehniskās prasības un globālo grafiku, kas pašlaik tiek pārdefinēts sadarbībā ar dalību valstu ekspertiem un būs iespējams padomē jūnija sākumā. Referents aicina ieviest konkrēti termiņu sistību izstrādēji, bet komisija vēl nevar šo priekšlikumu pieņemt. Komisijas eksperti kopā ar visiem ekspertiem no dalību valstīm vēl izstrādā prasības un glo globālo grafiku. Kad tas tiks pabeigts, mēs izstrādāsim jaunus ieteikumus, kas tiks uh, stādīts priekšā pēc divām nedēļām tieslietu tiešlietu padomē. Tālāk globālās pārvaldības valde sastāv no ekspertiem, kas sniedz padomus par SIS-2 attīstību, un šī valde jau ir pierādījusi sevi sadarbībā un tehniskajā analīzē un ļaujot sadarboties komisijas un dalībvalstu ekspertiem, un tam būtu jāturpinam vienkāršojot valdes lomu un procedūras. Un tā kā tā ir tīri tehniska iestāde, tad nevar šo valdi atvērt deputātiem un citiem parlamenta amatpersonām. Mēs noteikti sadarbosimies ar parlamentu, bet mums ir jānošķir politiskā caurskatāmība un tehniskais darbs. Bet Komisija ir gatava sniegt pilnu tehnisko informāciju parlamenta deputātiem, iesniedzot valdes ziņojums parlamentām saskaņā ar to, ko piedāvā Koeliju kungs. Tālāk nepieciešamā juridiskā elastība, lai veiktu attīstību caur citu scenāriju, to mēs esam paredzējuši, un es domāju, ka mēs visam piekrist, ka tas ir racionāli. Runājot par budžetu saistībā ar SIS2 attīstību, Mēs piekrītam tam, ka nodokļu maksātāja nauda jāizmanto pēc iespējas efektīvāk. Un tādēļ mēs to, ka īpā, mēs atbalstam šo priekšlikumu pārlikt fondus uz rezervi 11. gadam. Skatoties uz budžeta īstenošanu, es aicinātu Alvaro kungu vai varētu būt kāda skaida atbloķēšanas procedūra gadījumā, ja mums ir nepieciešami šie līdzekļi. Un paldies Lība komitējai, Koelju kungam un Alvaro kungam arī paldies par lielisko sadarbību pie šī jautājuma. Un tagad priekšādājas kundze, ja neiebilst, tad, diemžēl, Tavares kungs nav vēl ieradies. Mums vajadzētu runāt ar viņu par šo svarīgo jautājumu par Eiropas pārvietošanas programmas izveidu. Kā jūs zinat, daudzi bēgļi visā pasaulē tiek uzturās valstīs Āfrikā, tuvajos austrumos, Āzijā, un daudz no viņiem sadurās ar ļoti smagām situācijām. Viņi nevar atgriezties savā izcelsmes valstī, bet viņi nevar arī integrēties pirmajā patvērumu valstī, jo daudz no šīm valstīm arī cieši no konfliktiem vai nabadzības. Un tādā gadījumā šāds pārvietošanās variants ir vienīgais risinājums. Un šeit dalību valstis Eiropas saimnībā var izrādīt solidaritāti ar šīm jau tā pārslogotajām valstīm, pirmā patvēruma valstīm, un vienlaikus sniegt arī aizsardzību vismazāk aizsargātajiem bēgļiem. Jau notiek pārvietošanas darbības, bet nav koordinācijas Eiropas līmenī, un mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība var spēlēt lielāku lomu pārvietošanas programmā, stiprinot Eiropas Savienības lomu visā pasaulē un izrādot solidaritāti ar reģioniem, kam ir grūti apstākļi. Un mēs plānojam uzlabot šo situāciju. Mēs esam priecīgi, ka bija ļoti pozitīva atsauce no padomas un Eiropas parlamenta. Un paldies Tavares kungam par to, ka viņš ir ieguldījis lielu darbu šeit un panācis politisko vienprātību starp dažādām politiskajām grupām. Galvenā doma ir, ka mēs sadarbībā ar ANO bēgļu komisiju veiksim strateģiskāku bēgļu pārvietošanu, balsoties uz pārvietošanas prioritātēm. Apvienojot nacionālās kvotes, Eiropas Savienība var atvieglot dažus no smagākajiem konfliktiem pasaulē un palīdzēt vismazāk aizsargātākajiem bēgļiem. Protams, ir jāstāsta uz to, cik liels skaitlis bēgļu tiks pārvietoti un jāskatās arī uz labāko praksi. Un Eiropas Savienība šeit varēs labāk reaģēt uz jaunām grūtībām un jauniem bēgļu plūsmām. Programma arī palīdzēs īstenojot mērķiecīgāku programmu saistībā ar dažādām organizācijām. Un es pilnībā piekrītu referentam, ka jāizveido īpaša vienība birojā, kas tiks izveidots Maltā. Šī pārvietošanas programma ir uzskatīta ļoti būtiska kopš 2007. gada piecas dalību valsts papildu tām, kam jau bija šāda programma, izlēma izveidot pašu savu pārvietošanās programmu. Un vairākas dalību valstis jau ir iesaistījušās šajā darbā. Un ir ļoti būtiski, lai mēs saglabātu šo pozitīvo virsību un priekšlikuma pieņemšana netiktu kavēta. Diemžēl ir daži procedurāli, procedurāli jautājumi, kas kavē šī priekšlikuma ātru pieņemšanu. Protams, tas ir politiski nozīmīgi, lai mēs šo priekšlikumu pieņemtu. Komisijas lēmums nospraust ikgadējas prioritātes pārvietošanai ir, ir tikai jāievieš skatoties uz finansiālo pārvaldību Eiropas bēgļu fondā. Un mūs uztrauc tas, ka šī procedūra varētu tikt ievērama kavēta un fonda pārvaldība tiktu apgrūtināta. Tas ir pirmais solis virzībā uz kopēju pieeju, skatoties uz mūsu pieredzi, ko gūsim, un mēs paredzam, ka Stokholmas programmas ietvaros tiks piedāvāts arī ambiciozākas iniciatīvas. Paldies, komisārs Koncei. Tagad uzstāsies deputāta grupu vārdā. Pirmais runātājs Papa Nikolo kungs, divas minūtes tautas partijas grupas vārdā. Pre. Paldies, priekšsēdētājs kundze, liels paldies komisārs kundzei par sniegto informāciju. Lai arī Alvāres kungs vairs nav zālē, vēlos pateikties par sadarbību gribu teikt arī, ka mēs uh, mūsu politiskajā grupā ļoti pozitīvi vērtējam uh, šo programmu. Mēs tagad esam jaunā situācijā attiecībā uz migrācijas un patvērumu jautājumiem. Mēs esam plānojuši arī jaunu pārvaldības sistēmu un instrumentu, kādu esam izvēlējušies ar Eiropas bēgļu fonds. Protams, ka mēs uh, tagad vēl neesam visus līdzekļus izmantojuši, kādi ir bijuši iespējami, un tagad ir uh, jārīkojas. Eiropas Savienības reakcija uz eh, to, kas notiek pasaulē un kā mums būtu aktīvi jārīkojas, būtībā var tikt vērtēt, vērtēta kā pietiekam. Mēs esam daļēji ātri un uh, efektīvi rīkojušies, un tagad 12 dalībvalsts kopā ir iesaistījušās uh, kopējā darbā. Tas vēl nav tāds uh, pietiekami plašs skaitlis. Redzam, ka ir uh, tūkstošiem bēgļu, kas uh, ierodas Eiropā. Un tikai pāris procenti no viņiem saņem atbilstošo finansējumu. Bet šis, šī politiskā grība ir, varam aicināt dalību valstis uh, parādīt labo gribu un īstenot šīs uh, programmas. Palīdzot šiem cilvēkiem, šiem bēgļiem, un tā jābūt uh, vērtētai kā prioritātei, bet ir vēl viens iemesls, kādēļ visām dalībvalstīm vajadzētu piedalīties šai programmā. Un, protams, sekojošais, ka visi tie, kam uh, ir nepieciešama palīdzība, tiem jādod signāls, ka viņiem jāizmanto legālie ceļi. Uh, ieceļojot eh, Eiropas Savienībā. Un vēl jāsaka, ka nelegālā a, eh, migrācija to var apkarot ar šādām jaunām programmām. Jo izmantojot šādas programmas, bēglis neizmantos nelegālos ceļus, bet pievērsīsies legālajām iespējām. Mums jāievēro arī bēgļu situācija. Mēs gaidām uh, eh, pār, runātāju pārtrauc, bet viņš vēl turpina. Gribu teikt, ka da, šī situācija dažām valstīm ir īpaši smaga un mums vajadzētu būt solidāriem. Priekšsēdētāji, nākošais runātājs Hidalgo kungs pusotru minūti. Muchas gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētas kundze. Paldies arī Malmstrēmas kundze vēlētos uh, pateikties uh, Tavares kungam par darbu un viņa uh, ziņojums ir atbalstāms attiecībā ar uz bēgļu fondu un attiecībā uz tiesību salīdzinājumu ar neēs dalībvalstīm. Viss tas darbs, ko viņš veicis, ir bijis ļoti nozīmīgs un kvalitatīvs. E, mēs saskarāmies ar krīzi, e, bet visdziļākā krīze ir bijusi patiesībā bēgļu jomā. Kāpēc? Tāpēc, ka ir bijusi tāda e, kolektīva amnēzija. Eiropā mēs esam aizmirsuši bagātajās pārticības valstīs e, to, ka kari e, izraisa e, šīs bēgļu plūsmas, un tā ir mūsu atbildība pārvarēt šo kolektīvo amnēziju. Tiešām tā ir mūsu atbildība. Mēs esam tikušies ar īrākiešiem, palestīniešiem, un mums ir jāuzņems arī sava atbildība par šiem bēgļiem. Malmstrēmas kundzes darbs ir svarīgs, tas ir atbalstāms, bet mums ir arī jāpārvar uh, e, grūtību šeit parlamentā. Malmstrēmas kundze ir pat bijusi deputāte, tagad viņa ir komisāra, bet mums jāturpina strādāt ar šiem deleģētiem tiesību aktiem. Es šķiet, ka ir uh, kritiskums, un es ceru, ka mēs uh, nenonāksim pie e, strupceļā, tāpēc, ka mēs nevaram vienoties parlamentā par deleģētiem tiesību akstiem. Paldies! Nākamā runātāja būs Hiršas kundze, liberāļu demokrātu vārda divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze, godātā komisāras kundze. Es domāju, tas, par ko mēs visi esam jau šeit izteikušies, ka vairāk dalību valsts ir jāpārliecina par to, ka uh, piedalīties šajā programmā, un tas ir cieši saistīts ar uh, nepieciešamība eh, informēt un arī parādīt, kādas ir priekšrocības no šīs programmas. Tie, kas ir piedalījušies tajā, visi ir izteikušies ļoti atzinīgi par to un vēlas arī turpmāk tajā piedalīties. Atcerēsimies, pa kādu veidu cilvēkiem ir runa, pa cilvēkiem, kas paša saviem spēkiem nevar nokļūt Eiropā. Sievietes, bērni, slimie, eh, kas bēgļu nometnēs ārpus Eiropas savienībā eh, kaut kur uzturas un viņiem ir atkarīgi no mūsu palīdzības. Uh, Es ceru, ka mēs nolemsim arī turpmāk viņiem e, lielāku bēgļu fondu līdzekļu atlicinājumu e, piešķirt. Un svarīgi e, arī tas, ka šī līdzekļi, kad tie tika izmaksāti dalībvalstīs, tā nepazust kaut kur valstu budžetos, bet tiktu izmantoti, lai ilgspējīgu struktūru izveidot patiesībā šī nauda būtu jānodod tālāk uh, pašvaldībām, kur tiešām notiek šī integrācija, kur bērndārzos eh, tiek iekārtot bērni, kur dzīvokļi tiek izkārtot šiem bēgļiem. Uh, Tas ir tas izšķirīgais darbs. Eh, tātad eh, tieši pašvaldības ir jāiesaist šajā darbā. Eh, varbūt centrālās dalībvalstu valdības nevēlas to tik ļoti darīt, bet pašvaldībās tur ir tas reālais darbs ar šiem jautājumiem. Un te mēs, kā ES politiķi, varam strādāt tieši ar pašvaldībām kopā, kas veid šo reālo integrācijas darbu. Tātad. Um, ir ļoti svarīgs šīs eh, pārvietošanas eh, programmas darbs un um, Tas ir arī jāpaskaidro vietējiem iedzīvotājiem, eh, un arī bēgļiem ir jāizskaidro, kā darbojas pašvaldība, kur atrodas vietējais peldbaseins, tam līdzīgi. Tātad mums ir jāatbalsta šī pārvietošanās programma, un integrācija notiek reāli uz vietas, to es gribētu uzsvērt. Paldies, kolēģi, atvainojiet, mums bija tehniski problēma Jūs ieguvāt to, bet jūs arī e, to, ko es jums norādīju, labi sapratāt. Mums izdevās eleganti atrisināt šo problēmu. Nākamā runātāja būs zaļo vārdā Flotras kundze, minūte e, ar pusi. Merci, madame. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es uh, arī gribētu izmantot tā varas kunga laiku, bet nu viņš tagad ir ieradies šajās diskusijās. Es domāju, ka Tas darbs, ko viņš ir paveicis, um, radot šo vienāto uh, viedokli un arī sadarbojoties ar dalību valstīm uh, attiecībā uz šiem pārvietošanas programmu veidiem, ir uh, bijis veiksmīgs. Arī Malstrāms kundze to ir teikusi un arī es to atzinīgi vērtēju. Paraugoties uz skaitļiem, tad mēs redzam, kāds ir šis aptvērums. Uh, Ja mēs, teiksim, pilnīgi visu izmantosim, es arī, teiksim, bet ja mēs visu Eiropas fondu līdzekļus tam izmantosim, tad tas būs, nu, tikai dažiem desmitiem tūkstošu bēgļu, kas vēlas iekārtoties Eiropā. Un tas ir ļoti attālināt no tiem skaitļiem, jo tiek runāts par. Uh, 470 miljoniem tūkstošiem cilvēku, kas ceļo, kas ir ļoti ievainojami un kas, kuriem nav iespēja atgriezties viņu izcelsmes valstīm. Tātad mums ir jāraugās, kāda ir situācijas attīstība. Mums ir bijusi dažāda pieredze manā pārstāvētajā valstī Francijā, un arī ļoti daudz par to. Uh, uh, um, stāstīja un stāstīja par vienkārtošanos un praktiski tikai pāris labie piemēri tika minēti, bet tajā pašā laikā Francijā uh, ANO pretspīdzināšanas uh, komiteja uh, sprieda uh, un sprieda negatīvi par uh, bēgļu izraidīšanu uz valstīm, uh, kur uh, tie var tikt pakļaut spīdzināšanai. Paldies! Paldies Flotars kundzei! Nākošā Verģē kundze Guevātā. Minūte 30, lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es uh, gribu runāt par Schengens informācijas sistēmu. Mums jāizskata juridiskais ietvers uh, šodien, kas atļautu uh, pārēj no SIS 1 uz SIS 2 šo migrēšanas uh, iespēju. Komisārs Kons teica, ka uh, visi testi vēl nav noslēgti, bet neskatoties uz to, un trīs dalību valstis uh, - Francija, Vācija un Austrija uh, pretojas šim plānam, komisija tomēr pastāv uz uh, šādu migrāciju. Uh, go grupa ir tādā situācija, ka mēs nu tā kā vēl tā kā atramies, kavējamies. Uh, jo riski, kādi ir, tie ir saistīti ar uh, personas datu aizsardzības problēmām. Jāsaka, ka ir uh, dažādi pārkāpumi bijuši, un eksperti norāda uz uh, datu aizsardzības jautājumu. Mums ir jārīkojas, lai aizsargātu personu datus visu pilsoņu interesēs Mūsu pienākums ir iesaistīties, lai šos pārtrauktu. Francijā um, mēs zinām, ko um, šāda problēma var uh, izraisīt. Tātad komisārs Konze GNGL uh, neatbalstīs uh, šo migrāciju. Priekšsēdētāji, paldies kolēģei! Nākošais uh, runātājs Patena uh, kungs. Viena minūte 30. Grupa Brīvības demokrātijas Eiropa. This... Lielbritānija nav pie... neizmanto Schengen, tā kā tas it kā neatiektos apvienoto karalisti. Vecā leiboristu valdība to nepieņēma un jaunā libdem konservatīvo valdība arī droši vien to neizmantos. Un tas pamudina arvien vairāk bēgļu ierasties Eiropas Savienībā. Iedomājieties, ja Turcija pievienosies Eiropas Savienībai, ja mēs ne tikai redzēsim, ka 72 miljoniem turku būs automātiski iespēja ieceļot Eiropā un apvienotāju karalistē, bet būs arī liels bēgļu plūsmas no Irānas, no Irākas, kas iebrauks Turcijā un tad meklēs kādu patvērumu citā Eiropas valstī. Lielbritānija neizmanto šo schēmu, bet mēs skatīsimies, kā mūsu jaunā valdība skatīsies šo jautājumu. Puse no valdības, tātad konservatīvi eiroskeptiski, lai ko tas nozīmē, savukārt otra puse liberāli demokrāti ir tādi eirofīli. Bet uh, mūsu jaunais premjerministrs Kamerona kungs var ļoti ātri izsināt šādas problēmas. Bet mēs domājam, ka ir pilnībā atkārtot jāratificē Lisabonas līgums. Kameron kungs var izvēlēties to vai nu nedarīt, vai arī izmantot to, ko viņš solīja, un sarīkot referendumu par šo līgumu, kas nebija pirms tam sarīkots. Cetas vārds. Paldies. Tagad uh, uh Libeka Tomiteis uh, vārdā referents tā Vāres kungs, kas ir sastādījis šo ziņojumu četras minūtes. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ir uh, bēgļi, ir bēgļi, kas nevar atgriezties viņu izcelsmes valstīs, ir bēgļi, kas nevar atgriezties uh, tranzīta valstī un uh, nevar tur arī uzturēties. Ir tūkstoši un tūkstoši uh, gadā. Viņiem būtu jādod iespēja uzsākt um, visu no jauna. Uh, ASV, Kanāda, Brazīlija ļoti daudz uh, no šiem bēgļiem uzņem. Un Eiropa vēl šajos ietvaros netiek uh, minēta. Zviedrijas prezidentūras uh, laikā tika veikts darbs un tika runāts, ka uh, šādā veidā tikai 5000 bēgļu ierodas uh, mūsu valstīs. Uh, un tādēļ mums vajadzētu darboties intensīvāk. Nu, būtībā ir jārunā par to, ka Libe komitejas vārdā divi ziņojumi tiek sastādīti. Viens ir pašu iniciatīvas un otrs koplēma procedūras ietvaros. Tiek runāts par to, ka ir jāuzlabo politiskās līnijas, jāuzlabo procedūras un arī likumdošanas normas. Praktiski jārīkojas tādās, tādos divos līmeņos. Īpaši jānosprauž arī reģionālās prioritātes. Un šīs reģionālās prioritātes tām būtu jāsaskan ar humānām prioritātēm. Mums vajadzētu radīt tādu plašāku autonomiju, izstrādāt stratēģiju, kā bēgļi varētu tikt pārvietoti un arī jāsadarbojas ar citām dalībvalstīm, arī īpaši cieši jāsadarbojas dalībvalstīm pašām savā starpā, bet dalībvalstīm vajadzētu mm, ļaut brīvi teikt, kādas ir to politiskās un humanās prioritātes. Prioritātes varētu būt, piemēram, īpaši izturoties pret upuriem, kas ir cietuši no spīdzināšanas, no seksuālās izkropļošanas un tā tālāk. Nākošais jautājums. Mēs domājam, ka nevis e, e, kā līdz šim desmit dalību valstis, bet gan uh, plašākam dalību valstu skaitam vajadzētu uh, piedalīties uh, šajā jaunajā uh, programmā un pārvietošanas programmā plašāk iesaistīties, jo pagājuši gadu šie skaitļi. Um, tā kā nedaudz tomēr arī vēl samazinājās. Tiek runāts par to, ka jo vairāk cilvēku tas skar, jo lielāks finansējums ir. No vienas puses tā tas arī ir, no otras puses jādomā par tādu ilgspējīgu risinājumu. Un komisijai vajadzētu piedāvāt risinājumus, lai, piemēram, cilvēks no kāda noteikti krīzes uh, reģiona varētu tā plašāk uzņemt, nekā balstoties uz tādiem uh, regulāriem ikgadējiem skaidļiem. Ceturtais punkts, par ko es eh, gribu uh, runāt, ir sekojošais. Argumenti, kas eh, tiek teikti, eh, izteikti par procedūru un arī par termiņiem, ir tādi, ka parlamenta skatījumā darbībai ir jābūt ļoti ātrai. Mēs, kā parlaments, varam ļoti ātri reaģēt uz jūsu komisijas priekšlikumiem. To esam jau pierādījuši gan Liba komitejā, gan AFET, proti, ārlietu komitejā, Un ja ir uh, darbība, kas papildina uh, dažādas komisijas priekšlikums, tad to var veikt ļoti ātri. Es domāju, ka šajā ziņā nebūs nekāda problēma. Nav tā, ka ja būs tādas patiesi plašas uh, humānu uh, jautājumu pieņemšanas procedūras, tad tās uh, nekavēs birokrātiskas uh, procedūras. Tas atbilst mūsu nostājai, mūsu politikai. Un šādā izpratnē komisija arī varētu mūsu izpratnē rīkoties, jo mēs domājam, ka tādu procedūras šķēršļu nebūs. Un to nebūs un to nedrīkst novest pie tā, ka šādas iniciatīvas kavējas. Priekšsādātāji, paldies. Nākošais runātais Buzutil kungs divas minūtes. Bet. Eh, dan il-programm eh, ta' reset. Paldies. Šī pārvietošanas programma, kas tiek izveidota, aizpild tukšumu, kas līdz tam pastāvēja. Mums šāda programma ir nepieciešama, un es esmu pārsteigts par to, ka, ka šī programma vēl nebija izveidota Eiropas līmenī. Ir citas valsts, no kurām mēs varam pamācīties, piemēram, ASV. Viņiem ir ļoti laba pārvietošanās programma, Viņiem ir ļoti liela pieredze, un mēs no viņiem varētu ļoti daudz mācīties. Šāda veida programmas pats par sevi saprotams ir ļoti būtisks, jo tās parāda, ka Eiropas Savienība ir gatava ieņemt arī humanitāru lomu pasaulē. Bet ir vēl viens svarīgs iemesls, jo izmantojot šādu programmu, mēs arī mazināsim spiedienu uz nelegālajām imigrantu plūsmām, ieskaitot tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama aizsardzība un kas ierodas Eiropas Savienībā. Tad, tad ja šī programma, ko mēs izveidosim, pārvietošanas programma, var tikt izmantota, lai pārvietotu cilvēkus no Libijas, kas, kuriem ir nepieciešama aizsardzība uz Eiropu, tad viņiem nebūs tas jādara nelegāli, viņiem nebūs jāšķērso vidusjūru kādā caurā laivā, ar ko viņi apdraudē tikai savu dzīvību. Tātad mēs palīdzēsim Eiropas valstīm, kas uz doto brīdi ir vienas pašu uzņēmušās so slogu. Šajai programmai ir jābūt saskaņotāji ar citu programmu, kas palīdz arī Eiropas valstīm pašām, kurām uz doto brīdi ir nesamērīgs sloks uzlikts. Šīm valstīm ir Jāsaprot, ka mums ir šāda programma, kas nodrošina cilvēku pārvietošanu, kam ir piešķirta starptautiskā aizsardzība, tātad viņu pārvietošanu uz citām Eiropas valstīm. Uz doto brīdi notiek pilotu projekts saistībā ar Maltu, bet es vēlētos, lai šis projekts kļūtu pastāvīgs un tiktu izmantots attiecībā uz citām valstīm Eiropā, kam tas ir nepieciešams. Paldies, paldies kolēģim. Nākošais runātājs Enčio kungs minūte 30 în calitate de raportor. Paldies, priekšsādātājs kundze. Esmu ēnu referents sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupā un vēlos runāt par SIS 1 un SIS 2 sistēmām. Pirmām kārtām vēlos atzinīgi vērtēt Koelio kunga paveikto darbu un sadarbību ar visām citām grupām. Vēlos pateikties arī komisārai Mālstrēms kundzei, jo kopš tā brīža, kad viņa ir stājusies eh, darbā, ir eh, daudz eh, skaidrāk un caurskatāmāka šī procedūra kļuvusi. Redzam, ka ir bijusi nopietna kavēšanās, un komisija, mm, diemžēl, nevar nosākt tādu pavisam precīzu datumu, kad notiks datu migrācija. Mēs zinām arī, ka šie uh, testi, kas tika veikti, ne visi bija ļoti veiksmīgi. Līdz ar to nav tādas īpašas pārliecības par tādu absolūtu drošumu šim projektam. Eiropas parlaments uzrauga to, kā tiek izdoti kopienas līdzekļi, un mēs prasām, lai līdzekļi tiktu pārnesti rezervē, un tas liekas pilnīgi loģiski. Uh, ko parlamentam visu laiku jābūt eh, informētam par SIS-2 projekta attīstību, un to nedrīkst apdraudēt tikai tādēļ, ka pietrūkst politiskās grības vai ja pietrūkst caurskatāmības. Ir nepieciešams, uh, lai uh, tiktu noteikts nu, tāds ļoti skaidrs un loģisks datums. Paldies, nākošais runātājs Dārnākas kundze minūte 30. Paldies! Arī es runāšu par Šingēnas informācijas sistēmu, godotais tātad priekšsēdi, godot komisāru, dārgie kolēģi, pirmkārt es eh, gribētu, protams, pateikties Kvējo kungam par lielisko darbu. Es gribētu uzsvērt, ka mana politiskā grupa jau no paša sākuma bija ļoti piesardzība eh, ar atbalstu SIS-2, eh, kas ir saistīti ar eh, fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem. Tagad šķiet, ka eh, šī garā sāga vēl nav pat tuvu nobeigumam. Izmaksas ir pieaugušas, bet pozitīvu rezultātu vēl nav. Mums pat nav īsta konsensa par testu rezultātu vērtēšanu Vācijā, Francijā un citur Eh, tiek apgalvots, ka tie bijuši veiksmīgi. Eh, tāpēc eh, referenta pamatpieeja ir pareiza un atbalstams, jābūt godīgiem un jāsaka, ka patreizējais projekts varētu izgāzties. Kopumā mums jārunā par alternatīviem risinājumiem. Arī jāizvērtē rūpīgi iemesli, kāpēc ir notikusi šādi izgāzusies. Ja 30 miljonu eiro vēl jāiegulda, tad parlamentam vajadzētu saņemt visu informāciju, lai mēs varētu savu viedokli izveidot pilnvērtīgi. Un ir jābūt arī e, kaut kādam beigām šim bezgalīgam izmaksu pieaugumam. Ir jābūt kritērijiem, kā izvērtēt, un jābūt spējīgiem e, ātri rēģēt, ja kaut kas vēl aiziet dēlī. Paldies! Paldies priekš, e, kolēģi! Nākamajai dosim vārdu Ērnsta skundzei pusotru minūti. Paldies! Pirmkārt uzskatu, ka un es runāju par Schengens informācijas sistēmu, ka Eiropai nevajadzētu e, uz vēlmēm balstīt politiku veidot, bet e, e, realistisku politiku. Attiecībā uz Schengens informācijas sistēmu tas nozīmē jāpieņem zināšanai, ka testi, tā sakot, pirmais pārbaudas veids, tas ir pierādījis, ka šī sistēma ir izgāzusies komisijas priekšlikums pārēj no SIS 1 uz SIS 2 eh, nodrošināt eh, nav iespējams ne tehniski, ne juridiski. Un tas nav mans personīgais viedoklis, bet eh, Vācijas federālās valdības viedoklis. Tāda ir situācija pie mums, un es pilnīgi piekrītu 90 miljonu eiro jau ir izšķēdēti un vēl vairāk eh, varbūt tiks šķēdēti, tāpēc mēs negribam eh, šo procesu vilcināt vēl līdz 2013. gadam. Mēs eh, to skaidri pasakam, jāatvadās no šīs vēlmu domāšanas, ir jādomā par alternatīviem risinājumiem. Otrkārt, kreisie principiāli kritizē SIS-2, to es arī gribētu pateikt, tāpēc, ka šeit tiek ļoti plā, paplašināta pieeja šai sistēmai, piemēram, sēpaniem dienestiem. Vācijā mēs ļoti eh, stingri nodalām to, eh, kādus datus drīkst aplūkot policija, kādus slepeni dienest. Pretējā gadījumā var rasties konstitucionāli tiesisks problēmas. Eh, kā vācietēm man tas jāpasaka. SIS-2 apkopo neiedomājumu datu skaitu, biometriskie skaitu datu un tā tālāk. Mūsuprāt, tas nav liederīgi un nav nepieciešams Paldies kolēģe. Nākamais runātājs būtu Messeršmita kungs, bet viņu neredzu zālē. Tad nu dosim vārdu nākamam Jakolīno kungam, kurš tieši laikā ir uzlicis austiņas. Dod jums vārdu divās minūtes. Paldies, priekšsēdājs kundze, komisāra kundze, kolēģi. Ir jāpauž solidaritāte dalību valstu vidū un tādēļ nepieciešama arī kopēja politika par migrācijas plūsmām. Tā ir daļa no lielāka procesa, ar kuru mēs mēģinām veicināt starptautisku sadarbību bēgļu jautājumā. Mēs varējām šeit iesaistīt pilsonisko sabiedrību, un tas būtu tikai labi, un tas ir cieši saistīts ar turpmāk Eiropas patvērumu biroju aktivizāciju. Mums ir jāstāsta uz prioritātēm, uz mēķiem, kas jānosprauž un kādiem līdzekļiem un pasākumiem mēs to varētu izdarīt. Un, protams, jāpiešķir arī atbilstoši līdzekļi, lai mēs varētu šajā programmā izmantot vairāk kā desmit valstis. Tāpat nepieciešama arī noteikumi par veselības aprūpi un aizsardzību, kas attiektos uz cilvēkiem, kas ierodās uh, slimi vai novārguši. Uh, un ir jāuzlabo sistēma, lai varētu izsakot šos cilvēkus un vieglāk apvienot ģimenes. Ir svarīgi, lai dalībvalstis sadarbotos šajā lietā, vienkāršotu procedūras un tās kļūtu ātrākas. Mēs noteikti dotu priekšroku plurālistiskākai Eiropai, kur it īpaši dienvidu daļas dalībvalstis ņemtu aktīvu dalību un Eiropas Savienībai ir jādefinē sadarbības nolīgumi. Nesen jau Itālija ar Lībiju noslēdz šādu uh, līgumu un arī ar Nižēru. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam virzīties uz priekšu, kā mēs varam pāriet no tādas statiskas solidaritātes līdz ļoti aktīvai uh, dalībvalsts solidaritātei. Nākošā runātāja Benovs kundze viena minūte. Paldies, vicepriekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Vēlos pateikties tā varas kungam. Viņš ir paveicis ļoti labu darbu attiecībā uz Eiropas bēgļu fondu. Un šeit jāsaka, ka a, man ir a, žēl, ka tikai aptuveni puse no uh, dalību valstīm ir uh, sākusi uh, darbu un uh, īsteno šo pārvietošanas uh, pasākumu programmu. Dalībvalsts uh, uzskata, ka ar to ir saistīts augsts izmaksas, un tas var novest pie tā, ka šī ideja netiek uh, vērtēta kā pietiekami uh, interesanti, bet ja būtu pietiekami daudz politiskās gribas, tad mēs, Eiropieši, varētu veidot jaunu, efektīvu uh, šo uh, pārvietošanas pasākumu programmu, varētu veidot arī uh, fonds īpaši veltīts tam, un no šīs pakotnes varētu finansēt nacionālās pārvietošanas programmas, un bez tam centrāli varētu koordinēt šīs aktivitātes. Tā, piemēram, varētu būt Eiropas uh, Savienības institūcija. Paldies. Uh, nākošais Taranta kungs, vienu minūti. Paldies. Gribētu pateikties visiem, kas ir ieguldījuši smagu darbu šajā bezgalīgajā SIS-2 uh, stāstā, ko Elio kungam un pāriem. Mēs saskaramies ar uh, aizkavēšanos un atkal aizkavēšanos un cenu pieaugumu un atkal cenu pieaugumu un tas daudz ko liecina par Barozu kunga uh, vadības uh, spējām viņa pirmās komisijas uh, laikā. Es domāju, ka mums ir jāizdara secinājumi attiecībā uz jaunās informācijas tehnoloģija aģentūras aģentūru. Tā varētu atrasties Tallinā, no tā iegūst viss. Franču kolēģi varētu uh, servers paturēt Strasbūrā un programmēšanas darbs tomēr tiktu veikts Tallinā, to veiktu kompetenti speciālisti. Tā mēs izvairītos no monopoliem, samazinātu uh, eh, uh, eh, administratīvās izmaksas, garantētu datu aizsardzību. Gal galā es gribētu paust savu. Uh, uh, optimismu par Malmstrēms kundzes spējām šos sarežģītos jautājumus atrisināt. Paldies! Paldies, kolēģi! Nākamais runātājs būs Dias Demera kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze. Es eh, tā ļoti telegrams stilmā izteikšos. Vispirms es gribētu apsveikt, jo kungu E, šim procesam vajadzēja varbūt jau e, pabeigtam līdz 30. septembrim, un tagad mums ir e, jāpielāgojas jaunajā izveidošās situācijai. Mēs nevaram vienkārši noteikt patvaļīgi datums. Ja sākotnēji paredzētie nav varējuši tikt izpildīti tas viss ir, eh, šim procesam ir jānotiek eh, atbildīgo komiteju vadībā. Eh, tas ir, tas nevar notikt komitoloģijas procesā. Parlamentam ir jātiek informētam šiem visiem procesiem, un tādēļ es arī atbalstu referentu priekšlikumu un uh, revizijas palātai ir arī jābūt informētai, ja projekts kopumā izgāzīsies. Tad Tavares Eh, pārvietošanas programmu. Jā, eh, Tavares ir veicis labu darbu, bet viena problēma ir solidaritātes trūkums ES iekšienē. Būsim piesardzīgi ar finanšu atbalstu dalību valstīm, kas pirmo reizi uzņem bēgļus. ir tikušas veikts analīzes pa līdzšinējo pieredzi, tās ir jāizvērtē rūpīgi, un arī finanšu izpētē ir jābūt ļoti rūpīgai. Paldies! Nākamā būs Gijoms Kundze, pusotru minūtu. Dargie kolēģi, runājot par Eiropas bēgļu fondu un tā attīstība ir pozitīvs, un šādā izpratnē izteikšu arī mans domas. Ļoti atzinīgi vērtēju Kailjo kunga darbu un arī Tavares kunga darbu. Balsojumā būs uh, skaidrs, cik daudz nepieciešams dalību valstīm, lai tās aktīvi rīkotos un lai pārvarētu šo dubulto plaisu starp tām valstīm, kas ir iesaistījušās šajā programmā un tām, kas uh, valstu pa valstī īsteno savas programmas. Uh, ir valsts, kas vairāk uzņem šos bēgļus, un dažkārt risinājumi ir nepieciešami ātri, citādi situācija var būt traģiska ir jābūt uh, drošiem risinājumiem attiecībā uz šiem cilvēkiem, kas ir dažkārt delikātās situācijās. Un uh, šī situācija uh, ir jāskaidro, un Malstarams kundze ļoti uz, precīzi uzklausīja to, ko jūs teicāt. Redzot tos līdzekļus, kādas dalība valsts ir rezervējušas šiem mērķiem, es ļoti atzinīgi vērtēju jūs, komisārs kundze, gribu uh, paveikt šos darbus. Legāla ieceļošana ir absolūti nepieciešama, jo vairāk, teiksim, ierašanās tiks izskaidrota, jo lielāka būtu iespēja, ka to ierašanās būs izpratne un arī dalība valstis varētu aktīvāk iesaistīties. Tādēļ vēlamies plaši atbalstīt šo Eiropas bēgļu fondu izveidi. Paldies! Paldies, pēdējais runātājs diskusijās būs Obermajer kungs viena minūte. Paldies, priekšstādājs kundze, daudzās dalībvalstīs, to starp Austrijā, manā dzimtenes zemē, mēs vienkārši nezinām, kur vairs, ko vairs darīt ar visiem šiem, kas ir ieceļojuši, un iedzīvotāji pilnīgi pamatot vērš pret vēl lielāku migrantu pieaugumu. Un iespējams, un mēs redzam, ka šis migrantu plāns tiek šeit atzīnīgi e, vērtēts, tiek runāts arī par tiem, kas, piemēram, no Austrijas uz. Uh, Ukraina ir pārcerējuši un uh, tiem atļautu iebraukt atpakaļ, jo Austrija ir augstās dzīves līmenis. Tas ir nesaprotam, par to var tikai kratīt galvu. Visa šī Eiropas migrācijas politika manā skatījumā ir liela neveiksme. Tas ieceļotājs, kas Rumānijā ierodas, tad tam vajadzētu arī, to vajadzētu pēc tam aizsūtīt atpakaļ uz šo valstu, kur viņš ir ieradies. Uh, visādi eh, citādi tās eh, vēlmes, kā bēgļu eh, dzīves līmenis tiek pielīdzināts valsts līmenim, ir nereāls. Mēs vienkārši nedrīkstam atvērt durvis ekonomiskiem bēgļiem. Tas, kas mums ir nepieciešams, ir labāka aizsardzība ārējām robežām, mazāka demokrātija un arī atpakaļ atgriešanas programmas. Paldies! E, Līdz ar to diskusijas ir uh, pabeigtas. Mēs pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Tie runātāji, kas ir pieteikušies, varēs uzstāties. Mūsu rīcībā ir piecas minūtes. Pirmais runātājs Lohankungs. Lūdzu. Implementa, um, implicarea comunității europene în domeniul... Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. Eiropas bēgļu fonds balstās uz solidaritāti un sadarbību dalību valstu starpā. Bet to nevar īstenot katrā cišķā valstī tikai. Sadarbība Eiropas valstu vidū ir ļoti nozīmīga, un tas ir nepieciešams, lai optimizētu šo pārvērtēšanas. Mums ir nepieciešama solīda, efektīva programma, kas balstītos uz patiesu solidaritāti. Un tādēļ ir nepieciešams arī ietvars ietvars, kas arī vienkāršā, vienkāršotu procedūras. Ir nepieciešama finanšu līdzekļi, kas tiktu konsekventi piešķirti šīm programmām. Un šādā veidā mēs redzētu patiesu solidaritāti, kas būtu vērsta uz uh, šo procesu risinājumu un arī uh, iedrošināt dalību valsts. Priekšsēdētāji, lūdzu, ievērojot vienu minūti uzstāšanās laiku. Nākošais runātājs Marinesko kungs. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu sākt eh, izsakot eh, vienu piezīmi, kas ir uh, uh, vērst uz kolēģi, kas sēž no manis pa kreisi, un to uh, pašu varētu attiecināt arī uz uh, kādu cilvēku, kas uh, no Nīderlandes ieradies un varētu uh, tikt atgriezt savā valstī. Es gribētu runāt par uh, SIS-2 programmu. Liekas, ka līdz 2011. gadam tā netiks ieviesta. Un komisijai jautājums, kāds tad, kāda būs tā ietekme uz tām valstīm, kas vēl nav Schengenzonas uh, dalība valstis. Kad komisija uh, paziņos precīzu datu, uh, Uh, kad tiks uh, sistīvi ieviests. Papildu izmaksas un papildu finansējums uh, liekas, ka tas būs absolūti nepieciešams. Ja mēs spēsim izmantot steidzamās darbības plānas SIS 1 plus, mēs varēsim efektīvāk darboties. Paldies! Priekšstādāt nākošais runātājs mēs ir Šmitkungs. Fru formand, for et øh, år siden. Paldies, priekšsēdus kundze, pirms gada. Mēs visi eh, bijām vēlēšana kampaņas virpulī un vēlējāmies eh, nu jau un tikt ievēlēti eh, vispirmām kārtām. Un diezgan daudzas valstis, īpaši Šegens jautājums, arī vēlēšana kampaņā tematizēja dalība valsts ir ļoti atšķirīgi risinājuši šos jautājumus. E, piemēram, iekšēja robežu kontrols ir absolūti nepietiekams, ārī robežu kontrols tāpat, e, ieceļošanas, migrācijas plūsmas kontrola kopumā, un tagad jautājums par Bulgārijas un Rumānijas iesaisti Schengen sadarbībā. E, tiek prasīt no mums solidaritāti, jā, bet ar ko? kurš tad lai izturas solidāri? Mēs redzam ES un dalībvalsts sistēmas uh, izmantošanu nelietīgos nolūkos. Ir jāizrāda tiem pilsoņiem solidaritāti, kas cieš no šīs politikas. Paldies, vārds Andra Lillī kundzei. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsādājas kundze. Eiropai nepieciešama kopēja patvēruma politika un stratēģija pārvietošanai, jo tas nodrošina cilvēktiesību ievērošanu un vienlaicīgi arī kontrolē nelegālo imigrāciju. Paldies referentam, paldies komisārs kundzei, jo mums tagad ir ļoti vērtīgs instruments, it īpaši attiecībā uz tām valstīm, kas ir pie vidusjūras krasta, piemēram, Itālijai, kas līdz šim nevarēja paļauties uz efektīvu solidaritāti starp dalību valstīm un nevarēja arī dalīties šajā slogā. Un tādēļ šī politika ir pelnījusi atbalstu, pienācīgus līdzekļus, bet mums ir jāstāstot rūpīgi uz patreizējām programmām un skatīties, kādas ir iespējas turpināt darbu un skatīties labāko praksu. Tālāk par cilvēku tiesībām ir, protams, jādod prioritāte uh, nepilngadīgajiem, mazaisargātajām grupām, sievietēm, cilvēkiem, kas ir ļaunprātīgi izmantoti, vardarbības upuriem un citiem mazaisargātajiem. Paldies, mūsu kundam vārds. Priekšsēdus kundze patreiz šķiet, ka savienībai ir neizsmeļam eh, finanšu līdzekļi pēc 750 miljārdu atbalsta programmas tagad milzīgas summas arī migrācijas jautājumiem tiek uh, atlicinātas, bet ne jau ap, apakaļ nosūtīšanai uh, vai robežu nodrošināšanai. Šīs robežas ir tādas kā šveicis siers, uh, caurumu pilns, bet uh, miljārdus gribam tērēt bēgļu uzņemšanai, jaunu migrantu uzņemšanai. Ja Eiropas tiešām ir tik bagāta, tad lai tā atbalsta Eiropas ģimenes, tad varbūt mums būs pieaugušu dzimstību, un šis arguments, ka mums ir vajadzīgi e, ieceļotāji, lai e, stātos pretim šim e, izmiršanai, tas ir smieklīgs. Ženēvas bēgļu konvencija beidzot ir jāpiemēro konkrēti, un tā, to nevar attiecināt uz ekonomiskiem bēgļiem, uz šo milzīgo masu. Ja mēs gribam šos miljārdus, tad tos drīzāk varētu Frontex līdzekļiem tērēt, nevis Schengens informācijas cits tiem miljonu kapā. Uh, Paldies, dārgie kolēģi, vēl trīs runātāji ir brīvā mikrofona procedūrā pietiekšies došu visiem vārdu, lai gan mēs mazliet pārsniegsim vārdu, ja visi izteiksies kodolīgi. Nākamais, Paska kungs, eh, drīzāk mazāk pa minūti. Eh, Paldies, priekšstādātājs Konze. Es gribētu par Schengens informācijas sistēmu runāt. Mēs zinām, ka šī sistēma jau gadiem ilgi tiek gatavota un e, liela finanšu līdzekļi ir izdoti, izmaksas aizvien vēl pieaug, testa rezultāti nav zināmi, tādēļ labāk būtu e, veikt auditu, lai redzētu, vai šī sistēma var funkcionēt. Uh, vai tā var tikt izmantota Eiropai, un tad mēs varētu paraudzīties, kā mēs varam turpināt darbu. Ir nepieciešams sagatavot likumdošanas uh, normu par nelegālo migrāciju, lai patvērumu prasītāji varētu uh, tik likumīgi pārvietoti. Uh, un varbūt, ka vajadzētu jaunajās uh, dalību valstīs uzklausītu to viedokļu, jo redzam, ka ne visi e, ceļi, e, kas ved uz e, Eiropas Savienību, novad pie drošības samazināšana un bieži ir ekonomiski iemesli, kas šo migrāciju veicina. Nākošais runātājs pāris vārdu par mankas kunga ziņojumu. Es vēlos pret 1500 eiro piemaksām vērsties un pret jebkura personāla skaita paaugstināšanu parlamentā. Un ja pēc izvērtēšanas vēl tiks nolēmts, ka 1500 eiro mēnesī kā sekretāra piemaksas tiks lēmts, tad tā ir, tās ir izmaksas pas, par šo. Uh, Es runāju par Mankas kungu ziņojumu un vienojos uh, ar jūsu sekretariātu priekšsēdētāju. Mēs runājam par citiem līgumiem. Runātājs turpina. Es to esmu ar sekretariātu saskaņojis. Priekšsēdētāji, ja jūs nevarat runāt par šo jautājumu, tad mums jāturpina um, procedūra. Pēdējais brīvā mikrofona procedūras ietvaros uzstāsies Boris kungs viena minūte. Paldies! Gribētu pateikties referentiem īpaši Kēlar kungam. Šodien mēs nevaram SIS-2 sistēmu atmest, e, tā ir jāievieš. Tāpēc mums ir jāturpina e, uzsāktais darbs, jāatbalsta Eiropas komisija. Jaunais vīzu kodeks paredz, ka biometriskie dakti tiektu apkopots SIS-2 ļaus datu ātru migrāciju. Tāpēc drošības interesēs mēs nevaram atmest darbu pie SIS-2. Es vēlētos jums atgādināt, ka pavisam nesen mēs pieņemām pasākumus, lai ļautu brīvi pārvietoties Schengenes zonā un viss šis darbs jāturpina. Komisijai jāsaņem atbalsts, viņai jārīkojas atbalstība. Pirms es tagad uh, slēgšu debats par šo jautājumu, dosim vispirms vēl komisāriem Almstrēmē vārdu. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies visiem deputātiem par jūsu atbalstu un komentāriem e, par šiem diviem jautājumiem, kas ir atšķirīgi, bet ļoti svarīgi. Sākšu ar SIS-2, tas ir, protams, un es esmu pirmā, kas to atzīs. E, bijis garš stāsts, kā kāds izteicās, gara sāga, komplekss dosie, e, e, droši vien jautājumi varētu pagātnē tikuši e, risināt veiksmīgāk, būtu varējuši risināt veiksmīgi jautājumus. Un komisija ir padomas ceļkārte, padomu virs vienojās par secinājumiem, bija daži strīdīgāki jautājumi, bet E, pirmais tests ir bijis veiksmīgs, tā padomu to vērtē, un tagad mēs strādājam dažādiem ekspertiem, lai vērtētu un definētu e, dalību valstu e, prasības, lai izpildītu operatīvās vajadzības un definētu konkrētāku laika grafiku uz priekšu. Un 3. 4. jūnijā es tātad izteikšu šo priekšlikumu ministriem, lai tie varētu diskutēt to un pēc vasaras uh, izvērtēt. Uh, Visā šajā laikā mēs cieši strādāsim ar Eiropas parlamentu un referentu. Ja, lai atbildētu jautājumu par jaunām dalību valstīm, Bulgārijas un Rumānijas iesaisti notiks caur SIS 1 un risinājumi uh, tiek tātad pie tiem strādāts ar Bulgāriju un Rumāniju starplaikā. Protams, gatavojamies uh, cerams veiksmīgam otram uh, testa kārtai. Uh, un mums ir e, veidi, kā nodrošināt nākotnē rezerves e, variantu. E, cerams, ka tas nebūs nepieciešams. Paldies visiem deputātiem par atbalstu, Koeljo kungam vēlētos uh, pateikties un uh, izteikt komisijas uh, tiešām atbalstu un sadarbību ar parlamentu uh, risinot šos jautājumus. Pilnīgi piekrīt Buzutilu kungam, ka šāds dokuments uh, senāk neeksistēja. Protams, ka tā ir laba iniciatīva apkopot dalībvalstu resursus un veicināt uh, papildus centienus globālajā uh, plānā. Uh, lai risinātu bēgļu nometņu jautājumus un tam līdzīgi e, personas, kas atrodas ļoti saržģītās jautājumos, e, apstākļos atvainojas. Mēs varam veicināt to, ka dalībvalsts e, efektīvi izmanto esošos līdzekļus un tas arī veicinās ēstālu globālajā līmenī, bet arī sniegs reāli atbalstu šiem cilvēkiem, kas atrodas ļoti sarežģītā situācijā. 747 eh, tūkstoši cilvēki ir skārti, tā eh, pagājušā gadā lēsa apvienoto nāciju bēgļu eh, organizāciju. Tātad plašs personu loks. Šī līdzekļa ir ļoti nepieciešama, un es ceru, ka mēs par procedūru varēsimies drīz vienoties, lai uh, Eh, varētu drīz tikt spērt nepieciešamie soļi. soļi. Eh, vairāk deputāti runāja par iekšējo solidaritāti. Tas ir, protams, saistīts jautājums, bet mazliet atšķirīgs. Uh, Es apzinos, ka tāda nepieciešamība ir. Komisija jau ir izteikusi priekšlikumu šajā virzienā. Esam ierosinājuši pagaidas eh, eh, eh, apstādināšanas mehānismu Dublinas regulā. Esam apstiprinājuši Eiropas atbalstu biro izveidu Maltā šogad. Mums ir Maltas pildu projekts, kas tiek vērtēts. Piekrīt, ka mums ir jārod veidi, kā to pastāvīgāk radīt un iesaistīt vairāk dalību valsts. Protams, ja dalību valsts arī darīs savu. Ehm, un, protams, mēs apskatīsimies arī iekšējās e solidaritātes mehānismus un prezentēsim tos nākamgad. Ehm, E, tas būs mazliet cits jautājums, kā tas, par ko mēs šodien runājam. Paldies vēlreiz Koeljo kungam, Tavāras kungam, arī Alvaro kungam par jūsu darbu ar šiem ļoti svarīgiem dokumentiem. Es e, ar prieku strādāšu e, turpmāk arī jums kopā, lai darbu novest līdz veiksmīgam iznākumam. Paldies komisāras kundzei, beigās vēlreiz vārds abiem deputā referentiem. Vispirms Koeljo kungs divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdes kundze Mm, vēlos pateikties kolēģiem, e, kas e, izteica arī atzinības par manu darbu, komisāru Malmstrēms kundz, jūs jau tā kā saņemāt šo darbu mantojumā, bet mēs uzticamies jūsu spējām, jūsu inteliģencei, uh, rast vislabākos rezultāts. Eh, es esmu arī priecīgs par eh, centieniem radīt lielāku caurskatāmību. Kolēģi, eh, kas runāja pirms manis, to labi izcēla. Kas attiec uz laika grafiku, protams, tas ir vērtējums negatīvi, ja nav skaidra laika grafika noteikti jauno sistēmu ieviešanai. Nevar jau bezgalīgi turpināt šo darbu, tas nebūtu liederīgi. Uh, Es domāju, ka komisijai būtu jāizpilda uh, noteikti kriteriji, ko, to arī parlaments atbalsta, bet ja process netiks pabeigts, tad komisija var vērsties atkal pie parlamentu un lūgt uh, termiņu uh, pagarinājumu, bet bez termiņiem, vispār bez termiņiem, nu tas nebūtu pareizi. Uh, tādi mēs dotu nepareizi vēstījumu Eiropas pilsoņiem. Piekrītu tām, ko jūs sacījāt par to, ka. Uh, globālai pārvaldības padomu, tā nedrīkst būt tāda plaša uh, uh, pļāpu iestāde. Uh, un parlaments, diemžēl, un komisija, jūs komisija ir mantojis iepriekšējās komisijas neveiksmīgo darbu. Uh, Jo iepriekšējā komisija sacīja, ka šī, šai padomē ir ierobežotas iespējas, bet katras komisijas un ierēdnes tajo un padomas varot tajā piedalīties, bet parlaments nē. Nu tad nu gan rodas jautājums. E, e, e, ja šīs, šī institūcija e, darbosies tā, kā tā vajag, mēs varam to atbalstīt. Tavarešu kungam divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze. Paldies, komisārs kundze. Manuprāt, ir skaidrs, ka mēs vēlamies vairāk strādāt pie bēgļu pārvietošanas politikas. Šis jautājums ir krūts Eiropai, Bet, eh, manuprāt, ir skaidrs risinājums gan mums, gan bēgļiem. Ja jūs esat bijuši kādā bēgļu nometnē, tad jūs zināt, ka gadu pēc gadā tur var redzēt bērnus, kas nokļūst ar vien smagākā situācijā, bet eh, šī situācija būtu daudz labāka, ja viņiem ļautu uzturēties Eiropā. Tādēļ mums ir eh, jārisina šī problēma. Un vienkārši uh, viena budžeta pozīcija jau nav politika, mums ir kaut kas papildus jāsagatavo. Un, protams, nauda ir jātērē efektīvi, nodrošinot kvalitatīvu pārvietošanu, bet tādēļ ir jāiesaist NVO pašvaldības un būs arī daudz birokrātisku problēmu, kā šobrīd mums ir bērnu no, bēgļu nometnes, kas nespēja nevar doties uz skolu. Tādēļ ir šajā lietā kaut kas jādara. Paiet ārkārtīgi ilgs laiks, kamēr dalībvalstis apstiprina tranzīta caurbraukšanas dokumentus. Un mēs ceram, ka šos procedūras varēs pātrināt. Un šeit runāju par patvērumu atbalstu biroju. Tam droši vien nevajag ļoti lielu personālu, vienkārši ir visu laiku jāstrādā pie pārvietošanas jautājumiem, mums ir jāmainās ar idejām, labāko praksi, jācenšas lietas labāk koordinēt, lai atvieglotu bēgļu pārvietošanās procedūru, lai šiem cilvēkiem nebūtu jāuzturās bēgļu nometnēs vairākus gadus no vietas. Mums jānodrošina viņu iespēju dzīvot kādā no mūsu valstīm. Paldies, līdz ar to kopējas diskusijas ir pabeigts. Balsojums būs šodien pusdienas laikā. Līdz ar to mēs turpināsim uh, darba kārtību. Nākošais jautājums darba kārtībā ir uh, Alves kunga ziņojums attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem paredzētie īpašie pasākumi lauksaimniecības jomā. Vārds